Bienvenidos, señorías. Vamos a proceder. Dāmas un kungi, darbie kolēģi, sāksim balsošanu. Jūs eh, esat saņēmuši darba kārtību, zinat, par ko jābalso. Un Pirmais balsojums ir saskaņā ar vienkāršoto procedūru. Brains Simptons, Eiropas kopienas un Mongolijas nolīgums par atsevišķiem gaisa pārvadājuma aspektiem. Mēs sākam balsot. Tas ir personāla balsojums. Lūdzu, balsojiet. Se cierra votación. Balsojums beidzās. 479 ir nobalsojuši, 456 ir par, 2 e, ir atturējušies, 21 pret, tātad ir pieņemts. Šis ziņojums ir pieņemts. Nākamais punkts mūsu balsošanas kārtībā. Tas ir vēl viens ziņojums. Atkal vienkāršot procedūru. Atkal ziņojuma autors Brains Simpsons, jūras transports starp Eiropas kopienu, nolīgums starp Eiropas kopienu un Ķīnu par jūras e, transporta operācijām. Vēlreiz tas ir personāls balsojums. Lūdzu, sākam balsot. Se cierra la votación. Balsojums beidzas. 588 nobalsojuši, vis, 558 ir pār, 11 atturējušies, 19 ir pret, tātad pieņems šis ziņojums. Tālāk, kolēģi. Atkal tā pati procedūra. Mums ir Bēga kunga ziņojums. Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda mobilizācija. Tas ir arī personālais balsojums. Sākam balsot. Se cierra la votación. Beidzam balsot. 610 nobalsojuši, 581 pār, 23 pret, 6 atturējušies. Šis ziņojums arī ir pieņemts. Eh, Severīna kungs, jūs gribētu kaut ko teikt, lūdzu? Uh, yes, uh, to... Es gribēju tikai atzīmēt, eh, ka mana, mans eh, balsošanas iekārta nedarbojas. Acīm redzot, balsošanas iekārta man nedarbojas. ¿Eh? Begui lo habíamos votado, ¿no? Sí, sí. Pasamos ahora también, según procedimiento simplificado, al... Joprojām mēs esam šajā vienkāršotajā procedūrā. Mums ir vēl viens eh, ziņojums, eh, arī autors Belgis kungs, eh, un šis ziņojums ir par ES solidaritātes fonda mobilizāciju. Tas ir personāla balsojums. Lūdzu, sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. 616 ir nobalsojuši, 578 par, 26 pret, 12 atturējušies. Šis ziņojums ir pieņemts. Nākamais ziņojums arī saskaņā ar to pašu vienkāršoto uh, procedūru. Tas ir Jutes Hauks ziņojums. Budžeta grozījumi numur 6 slīpsvītra 2009. Tas ir arī personāla balsojums. Un šeit ir nepieciešams kvalificētais vairākums. Sākam balsot. Se cierra votación. Balsojums beidzies. 641 ir nobalsojis, 600 par, 8 pret, 33 atturējušies. Šis ziņojums ir pieņemts. Mūsu nākamais ziņojums atkal saskaņā ar vienkāršoto procedūru. Juta Hauks ir ziņojuma autore budžeta grozījuma projekts numur 7 no 2009. gada. Atkal šeit ir nepieciešams kvalificētais balsu vairākums, un tas ir personāla balsojums. Sākam lūdzu balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. 642 nobalsojuši, 605 pār, 23 pret, 14 atturējušies pieņemts. Un tagad atkal jūtas haug ziņojums, vienkāršota procedūra, budžeta grozījuma projekts numur 8 no 2009. gada. Šeit ir arī nepieciešams kvalificētais balsu vairākums, personāla balsojums lūdzu, sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. 651 ir nobalsojis, 594 par, 27 pret, 30 atturējušies. Šis ziņojums ir pieņemts. Kolēģi, līdz ar to mēs esam nobalsojuši. Un tagad mums, mēs esam gatavi noklausīties balsošanas skaidrojums. Faktiski es redzu, ka neviens nav lūdzu vārdu, lai skaidrotu savu nodoto balsi, bet ja kādam ir iespējams arī rakstiskā formā ies, iesūtīt vēlāk balsošanas skaidrojumu. Un tagad mums ir pārtraukums līdz 11.30 un tad 11.30.